nosodam. Vakardien norisinājās prezidenta vēlēšana pirmā kārta Ukrainā. Mūsu kolēģi e, tika nosūtīti uz Ukrainu kā novērotāji. Mēs vēl neesam no viņiem uzklausījuši nekādu oficiālu informāciju par to, kā norisinājās šīs vēlēšanas. Un mūsu kolēģiem vajadzētu zālē ierasties, kuru katru brīdi mēs ceram, ka vēlēšanas būs korektas un godīgas. Tas pats attieksies arī uz otro daļu, kas norisināsies februāra mēneša sākumā. Kopš 1. janvāra prezidējošā valsts Eiropas Savienībā ir Spānija un saskaņā ar jauno Lisabonas līgumu eh, jaunais padomas priekšsēdētājs varēs pilnvērtīgi darboties savā amatā un kopīgi ar Spānijas prezidentu eh, gūs ļoti daudz panākumu. Eh, premjerministrs Zapatero arī ieradīsies pie mums, viņš eh, mūs informēs par eh, trojkas darba kārtību, tātad par nākamo sadarbību ar nākamajām prezidentūrām ar Ungāriju un Beļģiju. Dārgie kolēģi, Vēlējos jūs arī sirsnīgi sveikt 2010. jaunajā gadā, tas ir arī jaunas desmitgades sākums. Protams, šī desmitgada mums nebūs vienkārša. Uh, Mums tagad ir eh, varbūt tāds jauns laikmets, Eiropas Savienībā ir stājies spēkā jauns līgums, un Eiropas parlamentam ir eh, īpaši liela loma jāuzņems, jāuzņems liela atbildības nasta, un mēs ceram, ka varēsim to eh, uz saviem pleciem stiept godam. Tagad vēlējos pievērsties mūsu darba kārtībai. 17. decembra sanāksmes protokols visiem ir ticis izdalīts. Vai kāds kolēģis vēlētos izteikties? Nē, līdz ar to esam pieņemuši šo protokolu versiju vēlējos jūs informēt, ka Nikols